Um. Tālāk darba kārtības pieņemšana šai nedēļai. Priekšsēdēju konferences sagatavotais darba kārtības priekšlikums, kas tika apstiprināts 19. novembrī, jums tā ir izdalīts. Tālāk, rītdien, tas ir piedošana šodien, pirmdienai, tautspartija ir iesniegusi tas, ka viņi pieprasa um, komisijas um, sagatavot ieteikums novērtējumu par direktīvām, direktīvas par ieteikums novērtējumu, ka viņi pieprasa rezolūciju sagatavošanu. Un te dod vārdu Piperkungam. Paldies, priekšsādātāji. Šovakar mēs tad runāsim par likumdošanas uh, šī rezolūcijas, diemžēl nav paredzēts. Uh, Un mēs tieši domājam, ka, ja mēs runājam par ietekmi uz maziem vidiem uzņēmumiem, īpaši uz vidiem uzņēmumiem, un, diemžēl, te komisija vairs neuzskata, ka būtu nepieciešams sagatavot ietekmes novērtējumu. Mēs savukārt uzskatām, tas nav pareizi. Un uzskatām, ka ģenerāla direktors tādā ziņā pastiprina tikai savu lomu, bet, nu, ietekmes novērtējumu līdz to valde ir zaudējusi savas pozīcijas. Mēs to nevaramies pieņemt tā, un tādēļ mēs tomēr ierosinām šīs debates noslēgt ar rezolūciju. Un tādēļ lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies! Kas vēlas atbalstīt šo priekšlikumu? Lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji, vēlos atbalstīt šo priekšlikumu. Protams, par rezolūcijas priekšlikumu pašu vajadzētu vēl arī debatēt, bet katrā ziņā es atbalstu to kā priekšlikumu. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Pret neviens neizsakās, līdz ar to balsosim par šo priekšlikumu. Lūdzu ar roku pacelšanu. Pret. Atturas. Nolēmts. Līdz ar to šādi termiņi rezolūcijas priekšlikumam 12, 2. dien 12.00. Kopīgās eh, rezolūcijas politisko grupu trešdiena līdz 12.00 un tālāk grozījumi par kopīgām rezolūcijām uh, trešdien 13.00. Un dalītais balsojums būs uh, mm, par atsevišķiem balsojumiem septiņos, bet balsošana kopumā par rezolūciju ceturtdien. Vai būtu kādi citi ieteikumi šodienas darbkārtības grozīšanai? Tālāk otrdienai. Te esmu saņēmis arī iesniegumu no Tautas partijas. Viņi vēlas, lai rezolūcijas priekšlikumu par um, Eiropas Savienības tiesas atzinumu par nolīgumu par Eiropas Savienību un Eiro Kanādu PN, attiecībā ar pasažieru datiem PNR, lai tas tiktu atsaukts uh, balsojums par rezolūciju. Jā, priekšsēdētājiem, mēs esam iesnieguši šo priekšlikumu. Tas tika sagatavots pirms trim dienām. Uh, bez saskaņošanas ar ēnu referentiem. Līdz ar to īstenībā mums nav bijusi iespēja par to vēl pēc būtības komitejā debatēt. Tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi būtu, lai vēl politiskām grupām būtu iespēja šo tam izskatīt, jo mēs uzskatām par ļoti problemātisku starptautiskais nolīgums, tiek parakstīts tik steidzīgi, un mēs kā parlaments, mm, liekas, tiekam netiek pievērot mums attiecīgā loma. Un mēs kā parlaments uzskatām, ka mēs nevaram vienkārši jautājumu pieņemt uh, pirms uh, šī jautājuma uh, izskatīšanas um, Eiropas Sanības tiesā, bet mēs uzskatām, ka te ir jāsaprot, te ir ļoti svarīgi nodrošināt tiesiskā skaidrību aviolīnijām, aviosabiedrībām. Uh, bet jā, mēs kā politikas lēmēji tomēr vēlamies uh, visu to nodrošināties tikai ar Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem, mēs saprotam, ka tomēr tas var visu bloķēt uz 16 mēnešiem. Un līdz ar to mēs nevaram vairs attiecīgi rīkoties. Kas vēlas atbalstīt uh, Holmajers kundzes priekšlikumu? Par. Kas vēlas atbalstīt? Izteikties pār viņus. Parasti es uzklausu vienu par vai vienu pret. Labi, ja neviens nevēlas izteikties par, tad vai kāds izsaulas pret? Zībals kundze, jā. Paldies, priekšsādātāji. Kāpēc mēs atbalstām tomēr šī jautājuma iesniegšanu Eiropas Savienības tiesā? Eiropas parlaments nekad nav, protams, ar savu vairākumu nav apšaubījis to, ka pasažieru dati ir viens no elementiem cīņā pret terorismu. Un arī iepriekš jau mēs esam arī snieguši atbalstu diviem šādiem nolīgumiem. Bet mēs to vienmēr darījām, apzinoties, ka tajā brīdī, kā vēl bija iespējams arī šādus datus kopumā megadats uzkrāt Eiropas Savienībā. Bet, nu, nesenie Eiropas Savienības tiesas nolēmumi to ir atcēluši, tas vairs nav iespējams. Un tagad šis ir pirmais starptautiskais nolēmums, kurš ir pēc Eiropas saimnības tiesas saistītiem nolēmumiem jāņem nolīgums, kas stātos spēkā. Un līdz to mums liek šī tiesa, kas kā ir labats, jautājums būtu tomēr jāizskata Eiropas Savienības tiesā. Un tādēļ mēs esam arī vērsušies jau ar Eiropas komisijā pirms uh, šīs rezolūcijas sagatavošanas. Cik lielā mērā uh, šādi pasažieru datu uzglabāšana ir savienojama Eiropas pamatiesībām. Eiropas komisija nav sniegusi skaidru atbildi. Mēs uzskatām, ka Eiropas pilsoņiem un Kanādas pilsoņiem mēs nevaram kādā ziņā apdraudēt viņu tiesības. Šīs nolīgums risināšanas ilga piecus gadus, Un tie dati tika brīvi, nu, tur plūda starp un sistēmā, un līdz to tas varētu arī turpinātos. Un mēs vēlamies tomēr nodrošināties, ka mēs nodrošinām pilsoņu drošību. Un ka tas nevar ap, um, nonākt pretrunā ar pamatiesībām. Labi, līdz ar to mēs balsosim par šo darbkārtības grozījumu. Kas ir par Omairas kundzes priekšlikumu? Lūdzu, ar roku pacelšanu par. Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Labi, pārbaudām elektroniski. Balsojam. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Labi. Vai visi ir nobalsojuši? Ko tad es darīju? Mums vajag tik daudz laika. Priekšlikums noraidīts. Vai par otrdienas darba kārtību būtu vēl kādi komentāri ierosinājumi? Labi, tālāk trešdien. Tautas partija ierosina rezolūciju par Palestīnas valsts atzīšanu pārcelt uz decembra sesiju. Predis kungs lūdzu vārdu. Lielas paldies! Paldies priekšsēdētāji. Tautas partijas grupas vārdā mēs aicinām atlikt balsošanu par šo delikāto jautājumu. Es domāju, ka mēs varētu debatas paredzēt kā jau iepriekš, un tad tuvākajās nedēļās dalību valstu parlamentos mēs varētu to apspriest, bet balsot par tekstu decembrī Un es domāju, ka patreiz parlaments ir sašķēlies šajā jūtīgajā jautājumā. Paldies! Kas vēlas atbalstīt šo priekšlikumu? Kas vēlas eh, iebilst šim priekšlikumam? Lūdzu, Hauit kungs. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, vispār Vispirms gribu teikt, ka es piekrītu tam, ko jūs teicāt par, sinago, par uzbrukumu sinagogai, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī strikti mūsu nostāja šajā jautājumā. Otrakārt gribu norādīt, ka mana grupa vēlas balsot par atzīšanu, bet mēs gribam panākt vienprātību, un es domāju, ka parlamentam ir jāizrāda elastība, lai piesaistītu vairākumu atbalstu. Mums ar Predskungu bija diskusijas par to, patreiz viņš ir norādījis, ka tā tautas partijas grupai uh, eh, ir konkrēta pozīcija un viņi nav gatavi no tās atkāpties. Bet es uzskatu, ka kompromisa iespējas ir un tautas eh, partijas nostāja patreiz uzskata, ka atzīšana varbūt vienīgais saruna rezultāts, bet es domāju, ka eh, jāceras, ka ja mēs pasakām, ka mieru nav iespējams panākt bez sarunām un uh, bez, uh, nav iespējams cits risinājums, tad es domāju, ka mums vajadzētu tomēr paskatīties plašāk, jo konsensus ir iespējams. Eh, esmu nobežījies, ka tomēr, ja kavēsimies ar balsošanu, tad. Uh, Mm, es domāju, mēs varētu palaist garām svarīgu momentu, un es domāju, ka mums vajadzētu turpināt sarunas par tekstu un censties panākt uh, tomēr konsensusu. Zviedrija, Īrija, Spānija, apvienotā karalista un drīz uh, Francija arī par to lēms. Es domāju, mums nevajadzētu zaudēt iespēju ietekmēt šo procesu. Paldies! Balsosim par šo konkrēto priekšlikumu. Tātad par to, ka šo rezolūciju no nu, atceļam uz decembri. Kas par? Pret. Atturas. Lūdzu, elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, lūdzu, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 188 par 167 pret pieņemts. Tālāk, trešdienai, ir ar EFTD grupas priekšlikums. Viņi vēlas, lai mēs grozam paredzēto komisijas paziņojumu par tērauda uh, nozares stāvokli. Tamburāno, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsētā, ņemot vērā šīs tēmas eh, nozīmīgumu un tādēļ, ka tas skar gan sociālos, gan nodarbinātīs aspektus, gan arī atceroties, ka Eiropas Savienība vispirms tika veidot kā kopīgā tā, ogļu un tērauda kopien, mēs eh, savas grupas vārdā um, ehm, aicinām šo darbas kārtību uh, trešdien punktu nosaukumu mainīt un uh, runāt par to, ka mums ir jāaizsargā darba ņēmēji un uzņēmumi tērauda no nu, nozarē. Paldies! Paldies, vai kāds vēlas atbalstīt šo priekšlikumu un izteikties par? Kas vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Tad balsosim par šo priekšlikumu. Kas atbalsta, lūdzu pacelt roku par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk vēl ECR grupa. ECR grupa ir pie Uh, lūgusi, lai komisija nāk klajā ar paziņojumu par dažādu veidu pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanās Polijā, uh, kas apdraud demokrātiju. Viņi vēlas, lai tas tiktu iekļauts trešdien, kā beidzamais darbkārtības jautājums, un tam sekot rezolūciju. Kas vēlas atbalstīt un izteikties par šo priekšlikumu? Krasnodebski. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu varētu e, ierosināt, iekļaut darba kārtībā šo punktu, ko jūs nu pat pieminējāt. Uh, jo ir konstatētas nelikumības polijas pašvaldību vēlēšanās. Un saistībā ar šādu apdraudējumu demokrātijai, eh, kas ir patiesībā lielākais kopš 98. gada, tādēļ es aicinu to saistīt ar Eiropas parlamenta debatēm un rezolūciju, jo polijas vietējo pašvaldību vēlēšanas neatbilst ne starptautiskajiem, ne Eiropas Eiropas eh, Savienības eh, standartiem. Un, um, Patiesībā tas um, arī apdraud uh, eh, visu par mūsu vēlēšanu komisijas leģitimitāti. Un ņemot vērā exit pols aptaujas, vēlētāji arī ir pauduši neapmierinātību ar šo situāciju. Un es saprotu, ka Šajā zālē mēs nodarbojamies ar eh, demokrātijas procesu apspriešanu ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Es domāju, mums vajadzētu pievērst uzmanību tiem standartiem, kas tiek pārkāpti pašā Eiropas Savienībā. Paldies! Vai kāds vēlas atbal, eh, atbalstīt vēl Daņu Butko? Uh, Dāmas un kungi! Man šeit priekšā atrodas SAO standartu uzskaitījums, tad tie ir nosacījumi, kriteriji, pēc kā var noteikt, ka ir notikušas demokrātiskas vēlēšanas, un tas, kas notika Polijā, ir klajā pretstatā ar to, kas man ir šeit. Un es aicinu jūs, kolēģi, iedomājieties, ka tas notiktu jūsu valstī. Iedomājieties, ka jūsu valstī ir 20 un dažreiz 40 procentu nederīgu balsu. Iedomājieties, ka vēlēšanu procesa vidū pēkšņi uh, atkāpjas vēlēšanu komisija. Vai pēc jūsu domām tas saskan ar demokrātijas standartiem? Ja jums šķiet, ka tas atbilst demokrātijas standartiem, uh, Nu, tad balsojiet pret to. Ja jums šķiet, ka te varētu būt problēma, tad lūdzu atbalstiet mūs. Paldies! Paldies! Vai vēlts, kas izteiksies pret šo priekšlikumu? Olbrecht kungs. Godātie deputāti, es esmu pret uh, šādu punktu iekļaušanu darba kārtībā, jo tas ir mēģinājums Eiropas līmenī izcelt polijas iekšpolitikas debatas un strīdus. Tādēļ uh, polijas debatas ir mūsu iekšējā lieta. Jo, jā, mums Polijā ir notikusi informācijas sistēmas avārija, un es gribētu vērst jūs uzmanību uz to, ka vēlēšana process Polijā um, notika, un mums ir procedūras, kas ļauj mums atrisināt uh, šo problēmu, un mums ir attiecīgi tiesistēma, kas arī var izskatīt šos jautājumus atbilstoši likumdošanai. Paldies! Vielen Dank. Paldies. Balsosim par šo priekšlikumu. Kas ir par? Lūdzu, pats liet rokas. Kas ir pret? Atturas. Priekšlikums noraidīts. Vienam skaidri bija, ka ir noraidīts, jā. Līdz ar to ceturtdienai nesmu saņēmis nekādus ierosinājumus darba kārtības grozīšanai. Līdz ar to šīs nedēļas darba kārtībā ar attiecīgiem groziem tā ir apstiprināta. Un es tagad izrunāju mūsu darba kārtības jautājumu, tātad neusticības balsojums Eiropas komisijai. Vēlos norādīt, šajās debatēs nav paredzēta brīvā mikrofona sadaļa, un tādēļ nebūs arī zilo karšu jautājumu iespējas šodien. Turklāt nebūs arī vēl šāds, šāds iespējas. Pirmkārt, es sveicu arī Eiropas parlamentā Eiropas komisijā. Es pareizi redzu, izņemot Otingeru kungu.